tika atzīts, ka šie, šīs apsūdzības ir pareizas līdz ar to, ka līdz ar to arī mandāti ir atsaukti. Tāpat ir arī lūgts, vai Zaļeska kungs varētu kļūt eh, par Irānas delegācijas biedru. Tas nozīmē, ka Zaļeska kungs vairs nepiedalīsies um, Ukrainas delegācijas sastāvā. Vai ir kādi iebildumi? Ja nē, tas nozīmē, ka tas ir apstiprināts. Šī, uh, pro, šīs sanāksmes protokols tiks iesniegts jūsu izskatīšanai.